komitejas attiecīgi var uzsākt šīs sarunas. Un vēl došu arī iespējas, protams, jums izteikties, bet vēlos norādīt, ka kopā ar padomus priekšsēdētāju parlamentu priekšsēdētāju Jānikungs arī parastīs divus likumdošanas aktus parastā likumdošanas kārtībā saskaņā ar parlamentu 78. reglamentu pantu. Šo uh, likumdošanas aktu virsrakstī tiks publicēti sēdz protokolā. Un tagad par šodienas darba kārtību. Trīs kolēģi jau lūdz vārdu. Francelikoks kungs, jūs par reglamentu jautājumu? Jā, paldies priekšsādātāji, godāti kolēģi. 20. Ok novembrī Kievā mm, Ukrainas Nacionāla minoritāšu fóruma ietvaros, kurā pastāv ungāri, poļi, slovāki, bulgāri, tatāri, ebreji, uh, etniskās kopienas pārstāvji, minoritātes Eh, tikās, lai pārnātu jauno likumu, kas aizliedz etniskām minoritātēm izglītot savus bērnus eh, eh, saskaņā ar jauno likumu 7. pantu. Ukrainas Svobodas partija to pārtrauc šo fórumu darbību un faktiski vajadzēja cilvēkus evakuēt. Tāpēc pieprasa Eiropas parlamentam izteikt savu nostāju šajā būtiskajā jautājumā un par Ukrainas varas iestāžu eh, iecietību šādos jautājumos. Ukraina, kas ir kļūst par asociēto dalībvalsti, kas ir apsolījusi ievērot Eiropas vērtības un veicināt Eiropas vērtības, tajā skaitā arī cilvēku tiesību ievērošanu, nacionālo minoritāšu ievērošanu, etnisko minoritāšu ievienošanu un cienīšanu, lai nodrošinātu izglītības iespēju dzimtajā valodā. Tad viņa ir apņemšanās. Paldies, atzīmēm jūsu komentāru. Tālāk Švicas kundzei vārds lūdzu par reglamentu. Jā, drīkst izteikšos dzimtajā valodā. Jā, paldies. Es vēlos informēt, un man ir jāinformē Eiropas parlaments ka arī Horvātijas parlaments ir šobrīd pārtraucis savu plenārsesiju, arī Bosnijas Hercegovinas parlaments šobrīd nestrādā, jo ir seši Horvāti, kas gan ir no Bosnijas, un šobrīd viņi atrodas, o, viņi ir notiesāti Hāgas starptautiskajā kara tribunālā. Bet viens no tiem ir iedzēris eh, saindēt Indi pēc tam, kad tika paziņots tiesas spriedums un līdz to nomira. Es vēlos arī norādīt. Es saprotu, ka jūs nepārtrauksiet darba sesiju, bet es vēlos jūs informēt. Un par to, kādā veidā, kas notiek un kādas var būt ietekmi Hāgas tribunāla lēmumiem un spriedumiem. Ziņojot par tutkara noziegumiem. Un uzskatu, ka šī uzklausīšana bija pilnīgi nepareiza. Paldies! Tālāk Invalds kundze. Jā, paldies priekšsādātāji. Mēs zinām, ka politiskās debats dažkārt uh, var kļūt ļoti nokaitētas un emocionāli pielādētas. Un es atzīšos, ka esmu bijusi politika ilgu laiku un vienalga biju šokēta, ieraugot kādu veidu izma, uh, tādu izsmieklu, kā parādās mūsu polijas, ko tik atainos poļu kolēģis. Man prieks, ka uh, Tajānikungs uzreiz reaģēja un pieprasīja gan drošības uh, Uh, dienestiem, gan arī polijas valdība reaģēt. Un um, prieks, ka polijas valdības vadītāja reaģēja un nosodīja šādu aktu. Un uh, šāda veida apmelojumi attiecībos poliju. Turklāt arī patīs uh, priekšsēdētājs, kas arī vicepriekšsēdētājs šeit parlamentā, ir izteicis līdzīgs komentārs par mani. Protams, mums spēkā ir vārda brīvība, bet es ļoti ceru, ka mēs tomēr varam izteikt, izteikties ar cieņu un ka priekšsēdētājs Tajānī liks polijas valdībai nodrošināt ne tikai mūsu poļu kolēģa uh, fizisko drošību, bet ievēros arī vārdu brīvību, arī spējot uzklausīt viedokli, kas pašiem nepatīk. Thank you very much. Paldies par šo ļoti nozīmīgo paziņojumu. Un jūs jau zinājāt, pareizi norādījāt, ka priekšsēdētājs Tajāni šobrīd ir rīkojies un reaģējis, un šī, šāda rīcība ir nepieciešama. Kolēģi. Datmas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Reglamenta jautājums. Intvēls kundzei vēlos pie, pajautāt, Par šādu pati apņemšanās nodrošināt vārdu brīvības ievērošanu ir jāievēro arī Eiropas parlamentā, bet tik ārpus tam. Es jums atbildēšu šādam jā. Un tagad par šodienas darbkārtību. Jums ir pieejama darbkārtības gala versija. Harmsis kundze, piedošana. Nē, jā. Hamsas kundze, lūdzu, es atvainojos, ka jūs neievēroju. Mēs, protams, vēl nonāksim pie darba kārtības. Jā, es vēlējos tikai vēl papildus piebilst uh, mūsu algas kolēģei, ka man personīgi tas ļoti satrauca redzēt šāds attēls sociālos mēdījos, kur tik attēlot vairāk mūsu poļu kolēģi pakārtus. Tas nav vienkārši tā, ka to mēs varam atrunāt ar vārdu brīvību. Tas jau ir krimināls nodarījums. Un mums ir jāciena kolēģi, un tādēļ domājot par viņiem, un kāda varētu būt reakcija arī prezidijā, un uh, attiecībā arī uz polijas kolēģi, kas ir vicepriekšsēdētājs. Uh, Tas ir nav nevis vienkārši mēģināt kaut kā attaisnot, bet reāli ir jārīkojas, lai tādu rīcību nu, tiešām nosodītu, ko es uzskatu par kriminālu noziegumu. Paldies, Hārmsas kundze! Šis ir ļoti nopietns incidents. Mēs tam esam atzīmējuši, un plenāra sesija uh, apliecina savu cieņu un atbalstu visiem, kas ir mm, no tā cietuši. Tagad vēl vārds Kaznatovska kungam lūdzu. Paldies, godātie kolēģi. E, jums nevajag satraukties, polijas varas iestādes rēģē uz šo situāciju. Jā, paldies par šo informāciju. Vaigalkungs, lūdzu. Arī mēs apliecinām šodien savu solidaritāti arī šiem mūsu kolēģiem. Un es lūdzu parlamentu paust solidaritāti arī bijušajiem Eiropas parlamenta deputātiem, kuri šobrīd ir apcietināti Spānijā. Mums ir jāizbeidz sava sazvērstība noklusēšanā un ne nekomentējot situāciju, kas notiek šobrīd tur. Godātie kolēģi, es tad minēju, ka mums ir eh, beidzamā versija Un tad ievarot arī darbkārtības attiecīgo pantu, jums ir pieejama darbkārtība galīgā versija. Un vēl arī es piedāvāšu pēdējās izmaiņas eh, šodienas darbkārtībā. Attiecībā uz šodien komisijas paziņojums par godīgu nodokļu piemērošana šī paketa numur divi ir atlikta. Savukārt jautājums par navīgajiem, mm, tātad eh, katastrofāliem plūdiem Atikā šodien tiek iekļauts kā trešais punkts. Savukārt rītdien Gaira kungs priekšlikums par mobilizāciju attiecībā uz kontingents rezervi ir papildus iekļaut balsošanā. Un tāpat arī Sakarofas kundzes ziņojums par Eiropas Savienības un Libānas nolīgumu zinātnes un tehnoloģijas sadarbībā ir atlikts. Un lūk šādi papildus izmaiņas un vēl rītdien. Juridisko lietu komiteja ir arī apstiprinājusi imunitāti ziņojumu Ferēras kundze Un saskaņā ar reglamenta 9. panta 9. punktu tas tiks izvirzīts balsošanai rītdienas, eh, ceturtdienas balsošanas laikā. Līdz ar to šīm izmaiņām tagad eh, mēs apstiprinām darba kārtību un ķeramies pie pirmā darba kārtības jautājuma, un tas ir 2018. gada budžeta procedūra. Un vārds uzreiz būs budžeta komitejas priekšsēdam Atvīkungam. Varbūt mm, vienkārši, lai